Képviselőtársaim, folytatjuk az ülésünket. Elsőként a... Mēs atsāksim darbu. Vakardienas sanāksmes protokols. Vai kādam ir kādi komentāri vai jautājumi par vakardienas sanāksmes protokolu? Ja ne, tad tas ir pieņemts.